Sveicināti visi. Sēdi turpinām. Iepriekšējās sēdes protokols, tie teksti visi ir pieejami. Pirmais darba kārtības punkts ir debats par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumiem.